un pēc tam no trījiem pēcpusdienā līdz septiņiem, un pēc tam no deviņiem līdz pusnaktī. Uh, slē, uh, sēde ir uh, slēgta.